Der Präsident! Guten Morgen, meine Damen und Herren! Labrīt, dāmas un kungi! Sākam sēdi. Mēs artikli 216. Norādot uz 216. reglamenta, darba reglamenta punktu, gribu